un tas ļaus man saprast, kāda ir Eiropas parlamenta nostāja šajā jautājumā. Paldies! Paldies, komisārs Kunze! Turpin priekšsēdētāja Džalīlī. Tagad noklausīsimies runātājs politisko grupu vārdā. Sāksim ar Eiropas tautas partiju. Mūsu kolēģis Sajērs, 4 minūtes lūdzu.